So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Darbie kolēģi un kolēģis, lūdzu, ieņemiet vietas. Sitzung wird. Turpinam sēdi. Šeit ir vēlēšanu rezultāti. Vēlētāju skaits. Anzahl der Wähler. Vēlētāju skaits 713 neaizpildītas vai nederīgas balsojuma kartes 69. 644 balsojuši, absolūtais vairākums 323. Iežī Buzeks saņēma 555 balss. Doggy Drogi, Drogi, Civotničonce, Buzek, liebe Kolleginnen un Kollegen. Godātais priekšstādātāja Buzek kungs, dārgie kolēģi. Lujaun, Viboru, NATO, Vašne, Stanovi. Priekšsēdētāja kungs, es uh, apsveicu jūs ar ievēlēšanu šajā nozīmīgajā amatā un vēlu jums daudz veiksmes. auf Frau Eva Britt. Eva Britt Svensons kundze saņēma 89 balsis. Damit hat jetzt. Līdz ar to Jerzy Buzeks ir uh, saņēmis uh, balsu absolūto vairākumu un to, ko tikko mēģināju teikt poļu valodā, vēlreiz uh, pateikšu dzimtajā valodā. No visas sirds sveicu Jeržai Busek ar viņu pārliecināšo ievēlēšanu. Novēlu veiksmi šajā lieliskajā uzdevumā, ko viņš tagad uzņēmsies, un lūdzu Jeržai Buseku ierasties šeit, uh, ieņemt vietu prezidenta krēslā. Lūdzu, dārgais Jeržai Busek. Tiet, tiet. Koleżanki i koledzy. Dear... Dārgie kolēģi. Thank you for electing. Paldies, ka esat izvēlējuši mani par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Man tas ir gan liels izaicinājums, gan arī ārkārtīgi liels gods. Paldies tiem, kur balsoja par mani. Es darīšu visu, lai nepieviltu jūsu uzticību. Tiem, kuri nebalsoja par mani, es mēģināšu jūs pārliecināt par, ar savu darbu, ar saviem politiskajiem uzskatiem, un es rēķinos uz jūsu atbalstu. Paldies Svensonas kundzei par to, ka piedalījāties šajās, šajās vēlēšanās un piedalījāties visās diskusijās. Visiem kolēģiem, Mario Mauro, Grehmam Vatsonam, kuri kandidēja